Thank you. Grazie. Tātad, kolēģi, balsu skaidrojumu tagad. Sāksim ar Laikfrīda kunga ziņojumu. aviācijas drošības nodavas. Divi runātāji ir pieteikušies, manā sarakstā tad ir divi. Vispirms Avjārs kundze. Ja viņi ir klāt, protams. Avjārs kundze, jums vārds. Tänan, härra esimees. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es nedzirdēju savu vārdu nosaucam, diemžēl, visas šīs drūzmas rezultātā. Tagad sadzirdēju. Parlaments daudzkārt ir aicinājis pieņemt regulu šai jomā. Es atbalstīju šīs juridiskā akta pieņemšanu tāpēc, ka tas ir visu pasažieru interesēs. Viņiem, viņi ir pelnījuši, lai drošības izmaksu pamatā, nodevu pamatā ir pārskatāmi aprēķini, pārskatāms aplēses. Un šīs nodevas būtu jāizmanto tikai drošības sektora stiprināšanai. Paldies, saka priekšsādārais kolēģi. Mums ir jāturpina darbs. Tāpēc tie, kas vēlas palikt zālē, lūdzu apsēdieties, dariet to klusām, netrokšņojot, un tie savukārt, kam ir kādas darīšanas, tad lūdzu dariet to ārpus šīs telpas, lūdzu tad atstājiet šo telpu, tā lai mēs varam turpināt darbu un lai varam to darīt mierīgā, rāmā atmosfērā. Tālāk došu vārdu Paškas kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi. Domāju, ka ir tikai pamatot, ka Eiropas komisija un Eiropas parlaments domā par pārskatāmības jautājumu aviācijas drošības finansējumu jomā man jāsaka, tomēr, ka tas veids, kā aģentūras šobrīd tiek veidotas līdzīgu funkciju veidošanai, ir nepiemērots. Eiropā ir vajadzīga līdzekļa, lai palīdzētu Grieķijai, Eiropā ir vajadzīga līdzekļa, lai palīdzētu savas tautsēmniecības atlapšanai. Uh, bet jauna aģentūra veidošana, jauna uzraudzības aģentūra veidošana šādā laika posmā līdz ar to nozīmē nodokļu maksātāju naudas šķērdēšanu. Es domāju, tas nav atbalstāms. Paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs Liberāts Kīkungs. Paldies, priekšsādātāji! gribētu paust savu apmierinātību ar to, ka varējām nobalsot par šo ziņojumu, par šo regulu attiecībā uz automašīnu rezerves daļām un certifikāciju. To izdarījām faktiski pēdējā brīdī, mūsu pilsoņiem tas nāks tikai par labu. Tātad labas rezerves daļas par saprātīgām cenām. Vai ir vēl kāds, kas vēlas skaidrot savu balsi? Vajadzā priekšādātājs par Leitfrīd ziņo, Leitfrīd kungu ziņojumu, ja nē, tad tādā gadījumā varam turpināt darbu un pārējiem pie Simpsona kunga ziņojuma. Transeiropas, Eiropas, Transeiropas tīkli, transporta tīkli. Vispirms kāds Jankungs vēlas izteikties. Paldies, priekšsādātāji! Vakar veiksmīgi pabeidzām pirmo lasījumu par šo kodifikācijas procedūru. Bet jāsaka, šajā jautājumā visā ir kaut kas ļoti svarīgā, svarīgs. Te mēs runājam par šiem ten tīkliem nākamajai desmitgadē, un plānojot tos mums jāizteno vienkāršošana un eh, racionalizācija pašreizējos tiesību aktos tā, lai savietojumība, sadarbspēja tiešām tiek īstenot starp visiem reģioniem Eiropā. Un tā kā šobrīd ekonomikas apstākļi ir diezgan smagi, mums būs jādomā arī par to, kā veidot šos tīklus, kā savienot tos ne tikai ar mūsu pieejamiem budžeta līdzekļiem, bet mums būs jārod arī citi finansējuma avoti. Mums būs no jauna jādod grūdienas tautsēmniecībai, lai šie tīkli varētu atgūt spēku, lai tie projekti varētu turpināties. Un pēc vakardienas dokumentu pieņemšanas mums vairāk nekā iepriekš vajadzēs strādāt šai virzienā. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties par Simpsonu ziņojumu? Nē, paldies! tad varam pāriet tālāk pie Kirilova kunga ziņojumu. Tie bija vispārīgie noteikumi par Eiropas reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālā fonda un kohēzijas fonda attiecībā uz dažādu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažādiem noteikumiem par finanšu pārvaldību. Ovirs kundze, jums atkal vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo ziņojumu un par šī juridiskā akta grozījumiem. To darīt tāpēc, ka tādā veidā nodrošinam atbilstību ekonomiskās atlapšanas pakta noteikumiem. Tādā veidā varēsim palīdzēt investīcijām dalību valstī un reģionos. Tas dos pozitīvu ietekmi uz ekonomiku kopumā, ir tīpaši tad, kad runājam par MVU un jaunu darba vietu radīšanu. noteikumu procedūru vienkāršošana pilnīgi noteikti pātrinās šī tiesība akta īstenošana un palīdzēs risināt nākotnes izaicinājumus. Morkunaitis Mikulīnienes kundze lūdzu. um, daudzas dalību valstis ir cietušas no ekonomiskās krīzes un um, <clears throat> ekonomikas uh, apjoms ir daudzās valstīs samazinājis par 10% procentiem. Tas gan, gan vecās, gan jaunās dalību valstis. Tādēļ ļoti svarīgi ir izmantot struktūra fondus. Tas ir uh, svarīgs instruments, kas palīdz atkal uh, dalību valstu ekonomiku nostādīt uz kājām. Tādēļ prasību vienkāršošana attiecībā uz struktūra fondu izmantošanu atvieglos dalību valstīm uh, ekonomikas problēmu pārvarēšanu. Paldies! Antonio Cīkungs, lūdzu. Grāci, senjor prezidente, norē. Paldies priekšsādātājiem, dāmas un kungi. Eiropas reģionālās attīstības fonds, Eiropas sociālais fonds un kohēzijas fonds ir parādījuši, ka tie ir ļoti liederīgi instrumenti teritoriālajai attīstībai. Un tie var palīdzēt ekonomiskās krīzes seku mazināšanā Un krīze, kā zinām, šobrīd skārus gan Eiropu, gan visu pasauli. Tāpēc domāju, ka ir ļoti pareizi, ka mēs vēlamies vienkāršot procedūras šo fondu līdzekļu piemērošanā un ka vēlamies pātrināt līdzekļu izmaksāšanas laiku un eh, daudz programmu kontekstā. Turklāt piekrītu arī pirms finansējuma sniegšanai 2010. gadā valstīm, kas visvairāk cietuši no ekonomiskās krīzes. Paldies, saka priekšādātājs. Neviens vairs nevēlas izteikties par Kirilov kungu ziņām, tāpēc pāriesim pie Zajer kunga ziņojuma. Un redzu, ka Antonija Ocīkungs vēlas izteikties arī par šo ziņojumu. Likumdošanas zaļģiešanas pilnvars. Paldies priekšādātāji. Es balsoju par šo ziņojumu. Un esmu pateicīgs viņam par lielisko paveikto darbu pie šī ziņojuma. Viņš izpētīja visus jauninājumus Lisabonas līgumā. Un tagad tiks veikta vienkāršošanas procedūra šajos deleģētajos aktos pilnvarās. Un domāju, ka tas ir īpaši labi, ka parlaments šāda veida deleģēšanas pilnvaras pakļauj izpētes, tātad pārbaudas procedūrai. Mums ir jānodrošina tomēr arī atskaitīšanās spēja šai parlamentā. Un domāju, ka tie ir praktiski, būs nepieciešams pārliecināties, kā šī sistēma darbojas. Un iespējams, varbūt jāveic arī zināmas korekcijas. Paldies, saka priekšstādātājs. Neredzu, ka vēl kāds vēlētos izteikties par Zajerkunga ziņojumu. Tāpēc pārējiem tālāk pie Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekmu uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām viens runātājs, un tā ir Tokarusas kundze. Ja viņa ir zālē, protams. Tauharaucas kundze, jūs pēdējā iespēja izteikties, nē, acīm redzot, viņas nav zālē. Neradu arī, ka kāds cits vēlētos izteikties par šo ziņojumu. Tāpēc pārasim tālāk pie nākamā ziņojuma. Tas ir Vandālena kunga ziņojums par strateģiskiem mērķiem un ieteikumiem Eiropas Savienības jūras transporta politikai. Savisārs kundze ir manā sarakstā. Lūdzu. Savisārs kundze, vai jūs esat šeit zālē? Acīm redzot, nē. Tādā gadījumā pāriem tālāk pie Marits Polsenes ziņojuma dzīvnieku labturības rīcības plāna laikpo, laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam. Kaļinovskī kungs vēlas izteikties par šo ziņojumu. Kaļinovskī kungs. Arī viņa nav zālē. Magineses kundze tādā gadījumā. Paldies priekšsādātāji. Nu, šķiet, ka man nav divas minūtes, neskatoties to, ka Ļaus kungs nebija klāt, bet tomēr gribēju teikt to, ka pilnībā atbalstu šo ziņojumu. Tas ir par dzīvnieku labturību, un tomēr man ir zinām iebildumi par to, kā šis parlaments un Eiropas Savienība pieņem tiesību aktu šai jomā. Es domāju, ka mums vajadzētu zinātni pamatot pieeju, nevis tādu emocionālu pieeju, ko izmantojam šobrīd tiesību aktu sagatavošanā. Bieži vien mēs neizmantojam zinātniskos uh, faktus, un līdz ar to no tā, no, no, nu, noliekam mūsu ražotājs milzīgā sarežģītā situācijā, viņi zaudē savus priekšrocības, un esmu satraukusies par to, ka komisija ir nolēmusi atsākt sarunas ar mērķi Merkosur valstīm, piemēram, un šī, šo lēmumu pieņemot, viņi vēl tālāk apdraud Eiropas Savienības lauksaimnieku nākotni, tīpaši attiecībā uz lielopu gaļas un cūgaļas audzēt e, ražotājiem. Un Domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, ka tādi paši dzīvnieku labturības e, standarti tiek piemērot arī tajām tām valstīm, e, no kurām šīs, šie gaļas produkti, piemēram, tiek importēti. Citādi tiešām nav vienlīdzīgi konkurences noteikumi. Paldies, Magines, kundzei, saka priekšādātājs. Jārkungs, nākamais runātājs. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Cienīgu aizsardzība, protams, ir jāharmonizē un globāli jādefinē. Pirmkārt, tā ir harmonizācija. Mums eh, vajadzētu eh, domāt par jauniem priekšrakstiem. Manuprāt, šādu jaunu priekšrakstu ir par daudz. Mums ir jā, jā, jāietur šeit nedaudz pauzes. Mums vajadzētu uh, izpētīt esošos tiesību aktus Eiropas Savienībā un tos īstenot. Mums ir jādomā arī par importu no trešajām valstīm. Uh, Eiropas Savienībā. Mums ir jānodrošina, lai attiecībā uz importētajiem produktiem attiektos tādi paši standarti kā Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka mums ir jānodrošina iespējas pirkt tādus eh, pārtikas produktus, kas tiek audzēti veselīgā veidā. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo ziņojumu? Nē. Nākamais ziņojums ir Lefola ziņojums lauksaimniecība un klimata pārmaiņas. Redzu, ka Magineses kundze vēlētos izteikties, tāpēc dodu vārdu viņai. Lielas paldies, priekšsēdētāji! E, apmeklētāja grupa atrodas galerijās no īrijas, un es vēlētos viņus sveikt šeit plenārsēžu zālē. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka mūsu pilsoņi redz, kā šis parlaments darbojas. Viņi redz, kāda interese šeit valda. Attiecībā uz šo konkrēto ziņojumu, Lefola ziņojumu, uh, viens no bītlu grupas mums nesen stāstīja, ka vajadzētu ēst mazāk gaļas. Es domāju, ka mums vajadzētu attiecībā uz lauksaimniecību un klimata pārmaiņām izmantot visas labākās tehnoloģijas, lai mēs varētu samazināt izmešus no lauksaimniecības nozares. Mēs visi zinām, ka mums ir jāražo vairāk pārtikas pasaulē. Tas mums ir jādara ar um, mazāk resursiem, mums ir mazāk uh, pieejama zeme, mazāk ūdens, mūs, uh, mums uh, ir jāsaskarās arī ar klimata pārmaiņām. Es uzskatu, ka mums ir jānodrošina valsts finansējums ar privāto partnerību palīdzību, tā lai lauksaimnieki un pārtikas nozare varētu ražot pārtiku klimatam draudzīgā veidā. Paldies! and many greetings to your visitors. Sveicam jūsu apmeklētāju grupu galerijās. Herr Jār, wieder, bitte. Jāra kungs vēlas runāt. Priekšsēdētāji, trīs īsas piezīmes par šo ziņojumu. Pirmkārtām, lauksaimniecība nerada problēmas, tā drīzāk varētu nodrošināt risinājumu klimata pārmaiņu gadījumā. Tad, kad tiek pētītas klimata pārmaiņas, īstenībā tas eh, mēs esam tikai pirmsākumos, vismaz tāds iespējas mums ir radies. Pētot klimatu, mums eh, vajadzētu domāt par teoriju un rezultātiem. Mums vajadzētu domāt par to, kas nonāk plašsaziņas līdzekļos. Mums vajadzētu sekot līdzi eh, visiem rezultātiem. Tāpat mums vajadzētu ķerties pie visiem iespējamiem pasākumiem, kas ir piemēroti un kas nav birokrātiski. Eh, mums ir jānodrošina arī šo pasākumu tautsēmnieciskais tautsāmnieciskā efektivitāte. Piemēram, attiecībā uz augsnes aizsardzības direktīvu, tā nekādā gadījumā nenodrošina mūsu mērķu sasniegšanu. On... Vai vēl kāds vēlas izteikties par Lefola ziņojumu? Nē. Ja tā nav, tad mēs varam turpināt darbu un skaidrot balsis par Dorfmana ziņojumu redzu, ka atkal Magineses kundze vēlētos runāt. Es ceru, ka vēl ar vienu apmeklētāju atrodas galerijās, un es, tas patiešām ir pārsteidzoši, ka man uh, tiek piešķirts tik daudz uzstāšanās laika, bet mani patiešām uztrauc eh, šie temati. Uh, Šajos ziņojumos ir runa par to, kā mēs varētu nodrošināt, lai lauksaimnieki darbojas tādā, tādās teritorijās, kur situācija ir ļoti smaga klimatiskā ziņā. Lauksaimniekiem ir vajadzīga nauda, lai viņi varētu turpināt darbu šajās teritorijās. Mums ir vajadzīgi bio eh, fizikālie kriteriji, kas nebūtu tik eh, ierobežojuši kā nesen padomas pieņemtie. Ir jānodrošina, tā, lai tiktu ņemti vērā atšķirīgi augsnes apstākļi Eiropas Savienībā. Īrijā ir radušās bāžas, ja mēs piemērosim šos kritērijus Atlantiskajā reģionā, tad lauksaimniekiem šajā reģionā varētu rasties problēmas. Tieši tāpēc es gribētu aicināt komisiju ņemt vērā šīs bažas, tad, kad tiks gatavots likumdošanas teksts. Komisija saka, ka e, lauksaimnieki var labāk apsaimniekot ainavas un darīt to lētāk nekā jebkādas citas alternatīvas apsaimniekošanas metodas. Tieši tāpēc mums vajadzētu aizsargāt šos reģionus. Paldies! Tagad pievērsīsimies Kastiļo Veras ziņojumam Jauna Eiropas digitālā programma. Viens runātājs manā sarakstā tā ir Alfāno kundze. Lūdzu. Grazie, prezidente. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo rezolūciju par jauno digitālo programmu Es uzskatu, ka lēta un vienkārša piekļuve digitālajai vidē visiem iedzīvotājiem ir viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm. Interneta izmantošana nodrošina vārda brīvību cilvēkiem. Tas tā nodrošina demokrātiju, tā ļauj mums arī dalīties ar novatoriskumu un zināšanām. Te ir runa par lielāku vārda brīvību Eiropas Savienībā ir jāatcerās, ka interneta izplatīšanās ir ļoti būtiska, lai nerastos divu ātrumu vai trīs ātrumu Eiropas. Itālijā, Portugālē, Spānijā ir, ir teritorijas, kas ir vismazāk attīstītas attiecībā uz interneta izplatību. Ja mēs paskatāmies uz eh, preses reitingiem, tad uh, Itālija tiek uzskatīta par tikai daļai brīvu valsti Eiropā attiecībā uz vārdu brīvību. Tā ir tiek pielīdzināta Turcijai. Tonga ir um, šī saraksta galvgalī. Itālijas valdībai ir jākļūst atvērtākai pēc iespējas ātrāk. 800 miljonu eiro investīcijas, lai pārvarētu šo digitālo plaisu, ir ļoti būtiskas Itālijai, taču šķiet, ka Itālija neuzskata to par prioritāti. Valdība uzskata, ka pietiek pakāpojumu ikdienas vajadzībām, kamēr patērētāju apvienības uzskata, ka cenas neļauj nodrošināt pietiekumu piekļuvi Itālijas pilsoņiem, un līdz ar to Itālija ir vissliktākajā situācijā. Vairs neviens nevēlas izteikties par eh, Kastīļo veru ziņojumu, līdz ar to tagad pievērsīsimies Sela Frankas ziņojumam Eiropas Savienības stratēģija attiecībām ar Latīņu Ameriku. Higīnce kungs vēlējās runāt. Vismaz viņš ir iekļauts manā sarakstā. Nē, viņš vairs nevēlas izteikties, tāpēc došu vārdu mūsu labākajai runātājai šodien, un tā ir Maginas skundze. The... Paldies priekšādātāji par laipnajiem vārdiem. Es gribētu teikt mūsu apmeklētājiem, ka parasti mēs gribam un lūdzam, lai zālē būtu klusums, bet šodien tas netiek darīts. Liels paldies Higinsa kungam, ka viņš ļāva man runāt. Eh, šķiet, ka parlaments vakar um, Sala Franka ziņojumā nesaprata, ko tas īsti nozīmē, ja mēs viņu atbalstīsim. Liela daļa no mums ir uztraukušies par divpusēju sarunu atsākšanu ar Merkusūru valstīm. Te ir divi dažādi līmeņi. Pirmā kārtā tas ir, tās ir iespējas atklāt pasaules tirsniecības sarunas un uh, sākt sarunas PTO līmenī. Nākamais, tas ir patiesas bažas par lauksainiecības produktu tirzniecību Eiropas Savienībā. Un eh, šeit es īpaši uztraucos emocionālā līmenī. Komisija pati ir apgalvojusi, ka Eiropas lauksaimniecības nozare saskarsies ar smagām problēmām, ja uz tiks uzsāktas sarunas ar Merkosuru. Tāpat eh, ir jāatcerās arī par putnkopības un cūkaļas audzēšanas sektoriem, kas arī tiks smagi skarti. Lielas paldies! Mūsu pēdējais punkts pirms viceprezidenta ierašanās ir balsu skaidrojums par Eiropas Savienības Kanādas samitu. Ugiesa kungam vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ūdens ir paredzēts visiem, un tieši tāpēc nedrīkstētu šīs tiesības uz ūdeni e, ierobežot tikai attiecībā uz dažiem. Mēs vēlamies vērsties pret jebkādiem mēģinājumiem privatizēt ūdens sadalī. Tas nav iekļauts ekonomikas un tirzniecības nolīgumos. Mēs esam atbalstījuši tos Kanādas reģionus, kas cīnās pret ūdens nozares privatizāciju. Itālija augstu vērtē šādus pūliņus, un tāpēc mums vajadzēja balsot pret šo tekstu. Šis teksts runā pretī vērtībām, kas ir saistītas ar to, ka ūdens nozara atrodas valsts īpašumā. Tieši tāpēc mūsu ieteikums ir vākt parakstus tautas referendumam pret ūdens nozares privatizēšanu. Esam jau savākuši daudz sarakstu Itālijā. Kolēģi tikko saņēma informāciju, ka būs neliela kavēšanās. Proti viceprezidents